tajā pašā laikā tikai Slovākija, bet Eiropas Savienībai ir jāpiedāvā pozitīvs vēstījums par drošu, labi pārvaldītu vidi, tādu, kurā cilvēki gribētu dzīvot, audzināt savus bērnus, un esmu pārliecināts, ka mēs, pārliecināti, ka mēs spēsim vienoties par šādu redzējumu. Šodien gan ir laiks pāriet no vārdiem uz rīcību, lai izglītība, sociālajie pakalpojumi, tiesu sistēma, lai tas viss eh, labi funkcionētu un vismazāk aizsargātākās personības mūsu sabiedrībā spētu dzīvot pilnvērtīgi un cienīgi cieņpilni. Paldies! Un tagad Alde grupas vārdā Intveldes kundze. Paldies, priekšsādātāji. Pelegrīnī kungs, prieks jūs šeit redzēt. Esam pagājuši gadu pāris reizes jau tikušies pēc ļoti dramatiskajiem notikumiem jūsu valstī, kad tika nogalināts Jānis Kušeks un Martīna Kūznerova, bet par to runāšu vēl nedaudz vēlāk gribēju teikt, ka es viesojos jūsu valstīs kā tiesiskuma uzraudzības grupas locekle. Mēs uzdevām arī kritiskus jautājumus. Bet man radās tāds iespējas, ka mums ir īpaša saikne ar jums kā patiesu Eiropieti. Es noteikti uzskatu, ka Slovākijai un Slovākiem ir sava vieta Eiropas Savienībā. Bet es gribēju uzsvērt, ka nepastāv tāda rietuma Eiropa, austruma Eiropa vai centrāla Eiropa. Eiropa ir viena, un nu ir jau pēdējais laiks, lai visi sāktu tā uzskatīt un domāt, jo īpaši rietuma Eiropos, kur atsevišķiem cilvēkiem ir tendence domāt citādāk. Es domāju, ka jūsu valsts, jūsu runa ir, bija ļoti proeiropiska un Un tajā arī dzirdējām, ka Eiropas Savienībai ir jābūt kaut kam vairāk nekā tādam tehnokrātiskam mehānismam. Mūsdienās mums ir jābūt pilntiesīgai politiskai savienībai, lai kopīgi risinātu mūsu izaicinājumus. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varēsim palikt globālie līderi. Jūsu runa bija izcila, bet patiesa līderība ir dzirdama nevis vārdos, bet redzama rīcībā. Jūsu valsts saskaras ar to, ka pastāv sabiedrības dalīšanās. Tos konstatējas arī mūsu tiesiskuma uzraudzības grupas vizītēs. Bet tā, mēs arī esam novērojuši, ka institūcijas ir ļoti spēcīgas, bet arī sabiedriskā, pilsoniskā darbība Slovākijā ir ļoti spēcīga. Par to man ir prieks. Bet tā, pastāv vēl joprojām zināmas bažas, rodas arī jaunas problēmas, un es aicinu jūs izrādīt tādas pašas līdera prasmes cīnoties pret šīm problēmām, jo jūsu rokās ir atslēga uz Eiropas nākotni, un jūsu izdarītās izvēles veidos ne tikai jūsu valsts nākotni, bet arī Eiropas nākotni kopumā. Jūs ar piemēru varat parādīt, kuri spēki gūs uzvaru Eiropā. Un tas ir tāds uh, sloks jūsu plecos. Jūs esat uh, krustcelēs. Vai jūs vēlaties pievienoties uh, tiem, kas vēlas iznīcināt Eiropas Savienību, tie, kas uh, izvēlas tādu īslaicīgu peļņu vai īslaicīgu, īslaicīgus panākumus vēlēšanās, vai tie, kas ir korumpēti, vai vēlties atbalstīt tos, vai arī vēlaties iet vēsturē kā paties valsts vīrs, kas bija drosmīgs sarežģītos apstākļos, vai vēlaties būt paraugs citiem vai vēlties būt nākotnes Eiropas līderis. Jūs esat izvēles priekšā izvēlēties veco vai jauno Eiropu, un esmu pārliecināta, ka jūs izvēlēsieties nākotni Eiropā, un es uh, Eh, ticu, ka jūs eh, spēsiet pārvarēt Fico kungu, kas pārstāv veco Slovākiju, jūs pārstāvat jauno Slovākiju, un es ceru, ka mums būs paties eh, līderis, Eiropaiskas līderis Slovākijas vadībā, paties līderis, kas nepārstāvēs vecos autokrātus. Un ir ārkārtīgi svarīgi, lai Jana un Ma Artinas slepkavas stātos tiesas prākšā, priekšā nevis tie, kas izpildīja slepkavību, bet tie, kas to organizēja un pasūtīja, lai tie tiktu uh, sodīti tiesas priekšā. Uh, deviņu konstitucionālās uh, tiesas tiesneša nominācijas dzirdē, uzzināsim pavisam drīz. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo konstitucionālā tiesa uh, ir ārkārtīgi būtiska. Es aicinu jūs arī īstenot uh, grozījumus mediju likumdošanā, jo pašlaik pastāv diezgan būtiski ierobežojumi runas brīvībai. Un visbeidzot, aicinātu jūs nākamgad pieņemt lēmumu par uh, sadarbības padziļināšanu ar Eiropolu, ne tikai Jāna un Martina slepkavības izmeklēšanas gadījumā, bet arī padziļināt šo sadarbību citos gadījumos. Uh. Citiem vārdiem sakot, Jā, es kā, nod, uzliku jums šādu smagu nastu. Es jūs aicināju izvēlēties. Es paļaujos uz jūsu viedumu. Jūs varat paļauties uz Eiropas parlamentu un arī personīgi varu apliecināt savu gatavību nākamajā mandāta laikā sadarboties ar jums un pilsoniskajiem spēkiem Slovākijā, lai jūs varētu turpināt šo līderību Eiropas Savienībā. Paldies! Per il gruppo dei Verdi la parola all'onorevole Skakeller Paldies, un tagad vārds kā Kellerei. Paldies, premjerministra kungs, ka pievienoties diskusijai par Eiropas nākotni. Uh, Eiropas nākotnē ir daudz svarīgu aspektu, bet šodien gribēju pievērsties īpaši demokrātijai. Eh, tas, kā Eiropas Savienība vērsīsies pret demokrātisko deficītu nākotnē, ir ļoti svarīgs jautājums. Ir jādomā arī par demokrātisko procedūru uzlabošanu Eiropas Savienības iekšienē, protams, bet patiesais jautājums šobrīd ir tas, ko darīsim ar tām dalībvalstīm, kas uh, regresē attiecībā uz tiesiskām un pilsoniskajām brīvībām. Ungārija varbūt ir vissliktākais piemērs, bet saskatām līdzīgas problēmas arī citās dalībvalstīs. Mums ir jātur acis vaļā daļā nedrīkstam ignorēt to, kas notiek saistībā ar mēdīju brīvību, ar pulcēšanās brīvību, runas brīvību un citām brīvībām. Un Slovākijā ir konkrēts gadījums, ka žurnālists tika nogalināts, jo, viņa izmeklēš, jo viņš veica izmeklēšanu par koruptīviem uh, un krāpšanas gadījumiem, un šādus gadījumus Eiropas Savienībā mēs nevaram pieļaut šādas slepkavības ir ļoti svarīgi pret to vērsties tieši Eiropas Savienības līmenī. Ir daudz pilsoņi, kas dodas Varšavas, Budapeštas, Bukarestas ielās, kas lūdz Eiropas Savienību viņiem palīdzēt, jo viņu pašu valdības viņus neuzklausa. Tādēļ mums ir jārīkojas tik aktīvi, jārīkojas aktīvi. Viņi ir tādi paši Eiropas Savienības pilsoņi kā mēs. Bet tā vietā, lai sniegtu Eiropas Savienības līmeņa palīdzību, mēs redzam tādu iekšēju cīņu. Uh, starp politiskajiem spēkiem, bet uh, mums ir jāspēj stāvēt tam pāri, lai garantētu visu Eiropas Savienības pilsoņu pilsoniskās brīvības. Tādēļ mana grupa ierosina, ka vajadzētu izveidot neatkarīgu ekspertu komiteju, kas izveidotu tiesiskuma situāciju katrā dalībvalstī, un tad šī ekspertu grupa, lai mēs varētu laicīgi sagatavot rekomendāciju. Jā, tā ir vēl cita problēma, ka mēs parasti rēģējam tad, kad ir jau par vēlu. Komisija ir jābūt iespēja arī izvērst sankcijas, ja tādas nepieciešamas. Mums ir jābūt jāizvērtē arī Eiropas Savienības finansējums un fondi. Dažkārt dažas valdības izmanto šo finansējumu, lai īstenotu paši savus personīgos projektus vai lai atbalstītu konkrētus uh, savus draugus. Ir daudzi Eiropas Savienības fondi, piemēram, kohēzijas fonds, ko pieminējāt, kas ir ļoti svarīgs Eiropas pilsoņiem. Tiek īstenoti ļoti daudz projektu, un Eiropas Savienības finansējums ir ļoti svarīgs un vajadzīgs daudziem pilsoņiem. Tādēļ mums ir jāatrod pareizais līdzsvars, lai mēs neapturētu atbalsta sniegšanu Eiropas pilsoņiem brīžos, kad mēģinam kaut kādā veidā vērsties pret konkrētu valdību. Un tādās gadījumos varbūt komisijai vajadzētu pārņemt funkciju, proti sadalīt finansējumu tā, lai nauda tiešām sasniegtu pilsoņus, lai viņi būtu patiesie labuma guvēji. Un, jā, varbūt tie ir tieši finansējuma apgriešana būtu vienkāršākais risinājums, bet uh, mēs nedrīkstam. Uh, pieļaut, ka rodas šāds pārrāvums starp finansējumu nodrošināšanu. Premjerministra kungs, jūs runājāt par ļoti daudz dažādiem jautājumiem, bet jūs arī uzsvērāt, cik svarīga ir vienotība un saprašanās. Uh, Tas ir tiešām ļoti svarīgi, un mēs paļaujamies uz jums, ka jūs veicināsiet šīs idejas arī padomē, kas bieži vien bloķē daudzas mūsu parlamenta idejas. Un mēs arī paļaujamies, ka jūs īstenosiet visus savus plānus, ka tiks uzlabots tiesiskums. Slovākijā preses brīvība ir ļoti svarīga. Cīņa pret krāpšanu, korupciju, sarežģīts uzdevums jebkur, bet tas arī ir jāīsteno. Uh, jo īpaši Slovākijā. Un citi jautājumi, kas ir, tie visi ir ļoti svarīgi jautājumi, lai veidotu labi funkcionējošu, veiksmīgu valsti. Un, protams, ir jāturpina Jāna Kučaka un Martīnas Kužņirovas slepkavību izmeklēšana, līdz nonāksim pie veiksmīga rezultāta, proti, kad gan izpildītāji, gan planotāji stāsies tiesas priekšā. Paldies! Un tagad GOE NGL grupas vārdā dodu vārdu Koņečnas kungam, lūdzu. Koņečnas kundzei. Paldies, prieksēdētāja kungs, un paldies, premjerministra kungs, ka jūs mūs uzklausījāt. Un tomēr Višegrādas grupa tajā Par to ir arī daudz viltus ziņas. Arī šeit Eiropas parlamentā ne visiem ir skaidrs, ko šā grupa dara. Un es e, tiešām saprotu, ka premjerministra teiktais ir, lai izprastu Višegrādas grupas e, darbību un e, lai arī Višegrādas balss tiktu saklausīta Eiropas nākotnes aspektā. Premjerministra kungs, Eiropas parlaments uh, arī izsaka līdzjūtību Kušņaka un viņa līgavas eh, radiniekiem un visiem tiem, kur sēro līdz ar viņiem. Mēs ceram, ka tiesību sargājošās iestādes savu darbu darīs ātri un kvalitatīvi. Tas ir ārkārtīgi svarīgi Slovākijas kā valsts kopā būšanai un, eh, protams, eh, Slovākijas attīstībai ir jābūt pa demokrātijas ceļu, jo Slovākija vienmēr ir uz šīm vērtībām balstījusies. Slovākijas e, valdība ir izveidojusi īpašu budžetu sākuma skolām, un es ceru, ka tas palīdzēs arī darba tirgum, jo šobrīd Slovākijā ir ļoti zemi bezdarba līmeņi, Un eh, tas skaidri parāda, ka Slovākija strādā pie savu iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanas, bet um, Slovākijai ir problēmas, kuras tā veiksmīgi risina, un ar tie arī jūs apsveicam. Premjerministra kungs. Tomēr ir jārespektē um, demokrātiskās kontrolas principi, un eh, es. Uh, jums novēlu, lai arī Kučņaka nāves izmeklēšanas diskusijas būtu eh, skaidrs no tāda viedokļa, ka demokrātija ir jābūt ievērotai. Demokrātija, eh, tātad Slovākijai, ja tā prasīs eh, palīdzību, tai būtu jābūt arī sniegtai. Un Slovākija ļoti labi apzinās eh, tās problēmas, ar kurām tā saskars. Šobrīd eh, ne tikai jums, bet arī visai Eiropas Savienībai ir nepieciešama palīdzība. Paldies par jūsu idejām Eiropas nākotnes sakarā. Bet eh, par šo nākotni runājot, protams, ka mums ir jābūt vienotiem bet eh, šodien Londonā pēcpusdienā būs balsojums par Brexitu. Es uzskatu, ka Eiropas problēmas eh, var, varbūt eh, koncentrēt vienā teikumā un nebūsim tālu no patiesības apgalvojot, ka Eiropas komisija atrodas pārāk tālu no uh, iedzīvotājiem, ka Eiropas Savienība nav pietiekami demokrātiska, nedara pietiekami daudz klimata izmaiņu apkarošanā, ir būtiskas geogrāfiskas eh, atšķirības, bet šobrīd klimata izmaiņu rezultātā um, lauksaimniecībā apstrādājamas zemes ir kļuvušas neauglīgas. Es eh, ceru, ka pēc pieciem gadiem, kad nākamais parlaments sāks domāt par savu mandātu nolikšanu, mēs būsim vairāk panākuši migrācijas pārskatīšanā. Un eh, es ceru, ka arī mūsu pirmsvēlēšana periods ļaus iedzīvotājiem vairāk pastāstīt uh, par to, ko Eiropa dara, un tomēr šis e, sasāpējušais jautājums par e, vasaras un ziemas laikiem, tas konkrēti iedzīvotājiem palīdzētu, bet citādi iedzīvotāji īpaši daudz par Eiropas Savienības institūciju darbu nezin. Eiropas iedzīvotāji vēlas, lai mēs nāktu klajā ar jaunām idejām Eiropas iedzīvotāji vēlas, lai Eiropas eh, Savienība tiktu reformēta tādā veidā, lai tā tuvinātos viņu problēmām. Premjerministra kungs, paldies, ka esat ieradušies eh, pie mums eh, parlamentā. Es jums novēlu veiksmi turpmākajā darbā un ceru, ka mums izdosies jums palīdzēt, tāpat kā mums izdosies palīdzēt mums pašiem. Paldies, un tagad EFDD grupas vārdā Paksas kungs lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs, godātais premjerministra kungs. Būtiskākais jautājums, uz ko šodien mums visiem būtu jāatbild, un eh, atbildes meklēšanai mums laika nav daudz. Šis jautājums ir, kāpēc? Tiešām, kāpēc eh, šobrīd realitāte Eiropas Savienībā tik ļoti lielā mērā atšķiras no Eiropas dibinātāju vīzijām. Tas ir jautājums, kurš mūs nomoka. Kas notiek ar Eiropu, kas notiek ar mums? Premjerministra kungs, Eiropas kā nāciju kopības ideja bija viens no Eiropas Savienības dibināšanas stūrakmeņiem, bet šobrīd šķiet šī ideja ir sašķobīta. Ticiet man, apvienotās karalistes aiziešana ir pēdējais brīdinājums, pēdējais brīdinājums tiem, kuri nevēlas mainīt Eiropu. Nav globālas Eiropas, nav globālas Lietuvas un nekad nebūs globāla Slovākija. Šodien jūs, Pelegrīnīkungs, pārstāvat Slovākiju, bet eh, Slovākija, kur šobrīd ir Višegrādas grupas prezidējošā valsts, Slovākija, kur ļoti daudz piedāvā Eiropas modernizēšanai. Jūs piedāvājat daudz vairāk nekā to piedāvā jūsu oponenti. Un Kapitālistiskais skatījums uz lietām un to kārtību šobrīd mēģina iedzīvotājus padarīt par sava veida darba vergiem bez nacionālās apziņas. Premjerministra kungs, es esmu, biju un vienmēr būšu Lietuvas pilsonis. Es neesmu Eiropas Savienības pilsonis. Neviens eh, nevēlas atteikties no savas valsts pilsonības, paceļoties kaut kādā augstākā pilsonībā. Eiropas Savienība ir zaudējusi savu identitāti. Es pat gribētu teikt, ka tā ir slima. Eiropas Savienība ir slima. Jūs mēģiniet runāt par integrāciju, bet tas nedarbojas, jo tas nav pareizais ceļš. Mums ir nepieciešams ķirurgs, tāds ķirurgs, kurš eh, globalizācijas eh, metastāzes izgrieztu un izgrieztu arī daudz kulturālības gēnu Bieži vien tas viss tiek ietērpts eh, tādos pelerīnos kā tirgus un solidaritāte. Beigsim melot, beigsim draudēt. Mums beidzot ir jāsāk runāt vienam ar otru un nevis visu laiku jānostājas opozīcijā vienam otru. Tagad lūdzu uh, grāfa kungs ENF grupas vārdā. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs, godātais premjerministra kungs. Es eh, vēlētos jūs sveikt, Pelegrīnī kungs, Eiropas parlamentā. Un eh, es eh, varbūt nepiekrītu pilnībā jūsu skatījumam uz Eiropu, es nepiekrītu arī jūsu politiskajam krāsojumam, un tomēr, un tomēr es ļoti augstu novērtēju jūsu centienus apkarot korupciju, ko jūs iekļāvāt savā runā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un, uh, Es uzskatu, ka Slovākijas nākotne ir šīs korupcijas apkarošanas veiksmes vai neveiksmes rokās. Uh, Jūs esat Višegrādas prezidējošā valsts, un, protams, pilns mans atbalsts jūsu skatījumam uz eh, migrācijas pārvaldīšanu. Jūs, Višegrādas grupa, skaidri parādiet eh, Eiropas Savienībai tās vājās puses, proti Eiropas Savienība nav spējusi pretoties eh, nelegālajai imigrācijai kādu risinājumu Eiropa piedāvā sadalīt nelegālos migrantus. Lieliski, vai tas ir risinājums? Vai šie migranti iestāsies par Eiropas vērtībām? Nu, nezinu. Man ir zināms šaubas, ka iestāsies. Ja jau viņi ir tikuši iekšā Eiropas Savienībā, ko mēs ar viņiem darīsim? Un paldies jums, Višagrādas grupa, ka jūs iestājaties par Eiropas idejām, kas ir cilvēktiesības, demokrātija. Tāpēc es vēlētos eh, atbalstīt jūs, Pelegrīnī kungs, un Slovākijas valdību, kura noraidīja apvienoto nāciju migrācijas paktu. Paldies jums, lepojos ar jums! Slovākija ir piedzīvojusi, slav, eh, piedzīvojusi totalitāru režīmu un, deviņ, un eh, deviņ, eh, de, 1988. gadā jūs joprojām dzīvojāt komunistiskajā režīmā. Jūs ziniet, ko tas nozīmē, kad nedrīkst atklāti runāt par to, ko jūs jūtat, ko jūs domā, domājat. Un tāpēc Eiropa nedrīkst iet šo pašu ceļu, un es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai Centrāla Eiropas eh, dalība valsts cīnītos pret visa Eiropas islamizāciju. Vienlaicīgi godātās premjerministra kungs, ideoloģija mums varbūt ir nepieciešama, un tomēr tā nedrīkst būt eh, tāda, kas, at, kas atsakās no Eiropas brīvībām, demokrātijām un Šeit jau daudz tika runāts par viltus ziņām. Vairāki deputāti runāja par šīm viltus ziņām. E, jā, mēs jau nedrīkstam to visu jaukt vienā katlā ar vārdu brīvību, ar demokrātiju, ar e, brīvas izteikšanās iespējām. Bet, e, ja mēs visu laiku daudzināsim cīņa pret viltus ziņām un uh, iestāsimies tikai par tām ziņām, kas mums šķiet pareizās, vai mēs tomēr nenonākam uh, vecajos slazdos. Ja mēs iestājamies par to, ka tikai viena ziņa ir pareiza, tad tā ir diktatūra. Vārda brīvība - tas ir galvenais, par ko mums Eiropā vajadzētu iestāties. Eh, komisija uh, Jums vajadzētu pašiem izslaucīt savu pagāmu. Selmēra lieta, pret to iebilda vajag visa Eiropa. Vienlaicīgi jūs savas demokrātiskās idejas kā zelta lietu noliet pār Āfriku, bet Āfrikā korupcija ir, nu ja ne tikpat lielā mērā kā pie jums, tad līdzīgi. Višagrādas grupa, paldies, ka jūs cīnaties pret nelegālo migrāciju jums ir bijis drosme noraidīt ANO migrācijas paktu, un komisijai beidzot ir jābeidz rādīt ar pirkstu šīm valstīm, bet gan jāļauj valstīm, dalību valstīm nolemt pašām. Eiropas komisija nedrīkst būt kā pionieru vadītāja. Prieksēdētājs paldies, Ujas Govskungs, grupām nepiedarošo deputātu vidus. Prieksēdētāja kungs, godātie kolēģi! Es eh, vispirms vēlētos pateikties eh, premjerministram par viņu uzrunu. Paldies! Eh, paldies par jūsu teikto, paldies par jūsu pūliņiem um, atrisināt Slovākijas žurnālistu un viņa līgavas slepkavības lietu. Vēlētos pieminēt trīs momentus. Savā runā jūs pieminējāt to, ka Mums ir beidzot jāpārtrauc Eiropa dalīt austrumos un rietumos. Patiesībā ļoti daudzas problēmas, ar kurām šobrīd sastopas Eiropa un pret kurām tā cīnās, lielā mērā ir saistītas tieši ar šo dalījumu. Tas ir iesīkstējis un klišejisks dalījums. Otrais - reģionālā sadarbība. Mums ir jāsadarbojas vairāk. Jūs, piemēram, pieminējāt Hodžaka kungu. Ļoti labs citāts. Un visbeidzot, trešais - protekcionisma apkarošana. Šobrīd ir izveidojusies situācija, kad bagātākās valstis it kā aizsadzoties ar bailēm no negodīgas konkurences slēdz savus tirgus. Tas nenāk par labu Eiropai. Šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi un cenu ka, kā jūs jau pieminējāt, tos mēs arī turpmāk risināsim. Pelegrīnī kungs, vārds jums tagad atbildēm. Okay, okay, Ďakujem veľmi pekne. Lielas paldies! Godātie kolēģi! Vēlos izteikt eh, piezīmes par dzirdēto, par tēmām. Uh, ko minējāt uzstāšanās laikā. Pirmkārtām gribu teikt siltu paldies par atbalstu, ko paudāt Slovākijai. Paldies arī par atzinības vārdiem attiecībā uz to, kur Slovākija guvusi progresu visu šo centienu rezultātā. Gribu jums visiem apliecināt, ka Slovākijas valdība manā vadībā nekādā veidā nemainīs savas, ska, savu skaidro pro-eiropisko, pro pro-NATO nostāju. Pat ja valdības koalīcijas ietvaros, protams, var būt dažādi viedokļi. Var jums tepat laikā garantēt, ka valdība kā tāda ir gatava uzņemties atbildību par politikas īstenošanu mūsu valstī un tā turpinās rīkoties saskaņā ar to, ko es nu pat teicu. Slovākija ir daļa no Eiropas Savienības, Slovākijai nav citu alternatīvu pastāvēšanā kā vien ES ietvaros, un Slovākija labi apzinās faktu, ka, piemēram, aizsardzībā un drošības jomā Slovākijai vienai pašai neizdotos sevi aizsargāt, un tāpēc esam apņēmības pilni līdzdarboties arī NATO pateicoties lieliskajiem ekonomikas darbības rezultātiem. Līdzīgi kā teica Čehijas deputāts, eh, lai gan cenšamies palielināt iedzīvotāju labklājības līmeni, vienlaikus īstenojam arī plašas investīcijas tieši sociālajā jomā. Tomēr izdevies rast arī atbilstīgi, atbilstīgus un pietiekamus resursus NATO ieguldījumam. Uh, varbūt atšķirībā no vienas uh, otras citas NATO dalībvalsts. Mēs vēlamies nodrošināt šo attiecīgo procentālu apjēmu no kopējā IKP. Un jāsaka, tā nav tāda vispār piekopta prakse pat lielākajās NATO dalību valstīs, nemaz nerunājot par kvalitāti un gatavību, piemēram, līdzdarboties militārā aprīkojuma nodrošināšanā un, iekārt, un um, tam līdzīgi. Un es jums varu vēlreiz apliecināt, ka šai virzībā nekas nemainīsies. Deputāts no Nīderlandes vaicāja, kurā pusē nostāšos. Es jums varu pateikt, nostāšos pareizajā pusē. Vienmēr būšu to pusē, kas aizstāv runas brīvību un tās idejas un domas, ko paudu savā sākotnējā uzrunā. Domāju, tas ir vienīgais pareizais risinājums mūsu valstī. Daudzi no jums runāja arī par ļoti šiem skumjiem notikumiem, kad tika noslapkavots Slovākijas žurnālists un viņa um, partnere. Var jums atgādināt, ka pirms šiem skumīgajiem notikumiem, un es atvainojos, ja kļūdos, e, tāpat laikā piedzīvo, mm, mēs bijām 17. pēc kārtas attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību sarakstā. 17 no 28 dalību valstīm. Nu, tad pareiķiniet paši. Ir vēl diezgan daudzas dalību valstis, kas, būdams krietni, at, krietni attīstītākas demokrātijas ziņā, tomēr nevarēja nodrošināt tādu plašiņas līdzekļu brīvību, kādu nodrošinājām Slovākijā. Nu, tas tikai tāds papildu fakts šajās diskusijās. Un, protams, ka mūs ārkārtīgi skumdina šī slepkavība, un var jums apliecināt, ka darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai novērstu jebkādu tam līdzīgu notikumu atkārtošanos nākotnē. Un tāpat arī darīsim visu, lai um, uh, profilaktiski vērstos pret šāda veida atentātiem uh, ne tikai Slovākijā, bet arī Eiropas un globālā mērokā. Tāpat arī nevēlos eh, komentēt šobrīd mūsu ministra atkāpšanos līdzīgi, kā to jūs viens otrs teicāt. Gribu tikai teikt, ka mm, tas, kas notika, notika, premjerministrs atkāpās, un tas viss, es domāju, ka tas nav tāpat laikā mazsvarīgi. Tas bija diezgan plašs žests no premjera puses. Eh, šī lēmuma pieņemšana nebija vienkārša, un var jums apliecināt, ka darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai atrastu arī atbildīgos par šo nodarījumu lai sauktu pie tiesas un kārtības tos, kas pasūtīja žurnālistu slepkavību. Un eh, var jau teikt, ka aizdomās turamie viens otrs jau gaida taisnīgu tiesu apcietinājumā. Bet, kā jau teicu, darīsim visu, lai nākotnē kaut ko tādu no, novērstu. Cīnīsimies pret korupciju, pret uh, subsīdiju mehānismu ļaunprātīgu izmantošanu. Un var teikt, ka ir spērti arī soļi jau šai virzienā. Nu, tas, kas eh, notika 2015. un 2016. gadā, visticamāk nebūtu noticis eh, šogad vai pašlaik, jo mēs esam pieņēmuši dažādas pasākumus, lai šādus notikumus novērstu. Mēs esam apspriedušies ar jums, ar Eiropas parlamentu pārstāvjiem, ar attiecīgajām komitejām, un esmu pārliecināts, ka mēs esam spējīgi identificēt jomas, kur ir vajadzīgi uzlabojumi. Slovākija ir demokrātiska valsts. Mūsu parlamentārā sistēma, mūsu um, tiesību sistēma balstās uz ļoti striktiem noteikumiem. Pie varas esošā koalīcija pieturās pie ļoti skaidrām nostādnēm. Un uh, kaut arī ir pieļaut, pie, pieļautas uh, kļūdas, uh, piemēram, subsīdijās lauksaimniecībā, pēc Igaunijas Eiropā Slovākija ir valsts, kurā ir vismazāk pieļauto kļūdu šajā jomā. Protams, ka uh, visas kļūdas, kas parādās, ir ļoti redzamas, bet tas nenozīmē, ka sistēma nedarbotos. Tieši tāpēc es gribētu jūs aicināt izsakoties par Slovākiju nevispārināt. Lūdzu, nebalstiet savus spriedumus tikai uz sīkām, nesvarīgām problēmām. Es neko tam līdzīgu nedarītu. Uh, Es eh, negribētu vērtēt jūsu valstis tikai balstoties uz eh, sīkām problēmām, uz eh, kaut ko, kas īsti nedarbojas jūsu valstīs. Tas vienkārši nav godīgi. Tāpēc mums ir vienam otru jāciena. Es vēlētos jums arī pateikties par attiecīgiem izteikumiem. Mums nevajadzētu sevi dalīt austrumos un rietumos, nevajadzētu teikt, ka uh, Eiropā ir kaut kas mazs vai kaut kas liels. Mēs nedrīkstam arī dalīt Eiropu Eiropas ziemeļos vai dienvidos vai arī nabadzīgajā vai bagātajā Eiropā. Esmu priecīgs, ka pirmais deputāts, kas izteicās, pieminēja vēlēšanas, un viņš norādīja, ka mums vajadzētu nonākt līdz tādai situācijai, kur tiek uzklausītas visu balsis. Varu viņam pievienoties. Eiropā var funkcionēt labi tikai tad, ja tiek uzklausīti gan vismazākie, gan arī vislielākie. Šī daudzveidība ir Eiropas pagātība. Vēl pēdējais komentārs. Visi no jums uh, norādīja, ka mums vajadzētu pāriet no vārdiem pie rīcības. Es varu jums pievienoties. Kamēr Eiropas pilsoņi un iedzīvotāji jutīs, ka mēs tikai runājam. Viņiem nešķitīs, ka mēs varēsim kaut ko paveikt. Mums vajadzētu vērsties pret to, kas mūsu iedzīvotājiem sagādā problēmas viņu ikdienas dzīvē. Un tikai tad viņiem liksies, ka mēs esam viņu pusē, un tikai tad viņi sāks uzticēties Eiropas projektam. Noslēgumā es vēlētos norādīt, ka Eiropas pilsoņiem ir jābūt spējīgiem uzticēties Eiropai. Eiropas pilsoņiem ir jāuzticas Eiropai, vēlreiz to atkārtošu. Un tas nozīmēs, ka gan drošība, gan labklājība, gan arī pamatiesības patiešām tiks nodrošinātas. Tikai tad mēs varēsim un panākt, lai arī citi Eiropai uzticas. Tātad pirmajiem ir jābūt Eiropas pilsoņiem, viņiem ir jābūt pārliecinātiem par to, ka Eiropas projekts ir pareizs. Un tikai tad, kad mēs to būsim panākuši, tad, kad tas būs sasniegts un Eiropas pilsoņi patiešām varēs uzticēties Eiropas struktūrām, mēs varēsim arī um, ticēt, ka visa pasaule mums uzticas. Paldies! Lielas paldies premjerministram. Tagad sāksim brīvā mikrofona procedūru. Mums ir jāpabeidz šī procedūra līdz 12.15, un pirmais izteiksies Rangela kungs. <coughs> Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, pela sua exposição. Paldies, premjerministra kungs, par jūsu runu. Vispirms es vēlētos norādīt, ka mūs ļoti uztrauc uh, tiesiskuma un korupcijas jautājums Slovākijā. Es vēlētos redzēt, vai jūsu teiktais par Kučuka un viņa draudzenes nogalināšanu uh, patiešām atbilst patiesībai, vai tiešām Slovākija uh, reaģēs uz notikumiem Maltā un Rumānijā. Valstī un caur jums, kā premjeru un arī citiem, ir jābūt spējīgai nosodīt šādus fenomenus. Jūs pieminējāt, ka ir panākts liels progress integrējoties Eiropas Savienībā, taču šī valsts nebūs valsts, kas balstās uz patiesām Eiropas vērtībām, ja pastāvēs šaubas, ka tiesību sistēma Slovākijā īsti nedarbojas. Un tas eh, notiek eh, tāpēc, ka eh, sociāldemokrāta partijas nav spējīgas nosodīt šādu veidu problēmas Eiropas līmenī. Nākamā runātāja. Premjera kungs Vinters kundze. Patiešām iedrošinoši, ka Slovākija vēlas strādāt pie Eiropas vienotības un es vēlētos jums pateikties par jūsu runu. Jūs priekšādētāji norādījāt, ka mums ir jānovērš šķelšanās Eiropas Savienībā, Un tas neatiecas tikai uz austrumu rietumu šķelšanos. Es izsakos kā deputāte no Austrumvācijas, no Vācijas vidienes, kas vēl pirms 30 gadiem bija Vācijas VDR republika. Un tagad, 30 gadus pēc šīs mierīgās revolūcijas, mēs redzam, ka šī plāsa vēl ar vien pastāv. Es vēlētos pie jums vērsties un aicināt nodrošināt to, lai demokrātijas būvēšana pēc eh, sociālas un pārvarēšanas eh, turpinātos. Un to nevarēs izdarīt tikai ar kohēzijas politiku. To vajadzētu atzīt arī pārējām valstīm Eiropas Savienībā. Jūs esat eh, Višegradas grupas priekšādētājs un jūs iestājāties par proeiropeisku pieju. Jūs pieminējāt šeit Vācijas un Francijas draudzību, bet arī Višegradas grupas ietveros jums vajadzētu strādāt pie tā, lai šī proeiropeiskā rīcība turpinātos. Es Vēlos arī vērsties pie Višegradas grupas valstu pilsoņiem, kas ir proeiropeiski. Mums vajadzētu vērsties pret šiem izteikumiem pret Eiropu. Lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto laiku. Tagad uh, Enkelkungs. Uh, you you... Premjerkungs, jūs uh, runājāt par uh, tādu uh, skaistu vīziju par Eiropas Savienību. Ja uh, premjerei Mejai šodien izdosies panākt to, ko viņa vēlas panākt eh, Britu parlamentā, diez vai šī Eiropas Savienība būs tik skaista, kā jūs to aprakstījāt. Mēs visu laiku iestāmies eh, par konkurenci, bet tagad mēs vēlamies eh, nodrošināt harmonizāciju. Lielbritānija vienmēr iestājusies par to, ka valstīm ir jābūt atbildīgām par saviem parādiem, taču tagad šie parādi tiek sadalīti. Lielbritānija visu laiku ir iestājusies par subsidiaritāti, bet eh, mēs ejam centralizācijas virzienā. Pēdējā cerība ir tā, ka eh, Lielbritānijas parlaments šodien noraidīs šo vienošanos un pavērs, pavērs ceļu otram referendumam. Un šajā referendumā rezultāts būs, ka Lielbritānija paliks Eiropas Savienībā. Paldies! Nākamais runātājs Jezeka kungs. Honorevole Franc. Franc kungs. Sehr geehrter Herr Minister. Äh, premjerministra kungs, äh, Pelegrīnī kungs. Es vēlētos likt uzsvaru uz äh, Slovākiem ar Romu un Sinti izcelsmi. Viņiem ir vajadzīga piekļuve izglītības un veselības sistēmām, un pašlaik šī piekļuve rada lielas bažas. Uh, Piemēram, mums ir jāpaskatās, ka kādā veidā Romi dzīvo. Ir vietas, kur viņiem ir ar rokām jāvelk ūdens no akām. Tāpat arī Romu bērni netiek integrēti izglītības sistēmā. Šie bērni cieši no dažādiem apvainojumiem. Tāpat arī viņi tiek diskriminēti kā minoritātes. Diemžēl līdzīga situācija ir arī Vācijā. Uh, Tieši tāpat eh, mēs redzam, ka eh, izvēršas naids pret eh, Romu iedzīvotājiem, un šis naids pat iegūst fiziskas izpausmes. Ja šie iedzīvotāji nevar iegūt izglītību, tad līdz ar to viņi nevar arī uh, Eh, strādāt. Šie rādītāji ir pilnīgi citi pārējo iedzīvotāju vidū. Mēs redzam, ka mm, bērni, kas mācās skolās, tagad eh, ir daudz lielākā skaitā, bet tomēr šie skaitļi ir daudz sliktāki nekā eh, citās etniskajās grupās. 90% no mm, bērniem dažās skolās ir Romu izcelsmes, bet pārējiem ir ļoti liels grūtības mācīties. Uh, Vai patiešām jūs eh, cīnīsieties pret eh, šo naidu pret Romu iedzīvotājiem? Un eh, kāpēc jūs vēl ar vienu eksploatējat šos Romu izcelsmes iedzīvotājus savā valstī? Papadimulis kungs. Prieks jūs redzēt šeit, premjerministra kungs. Jūs piedarat sociālistu grupai. Jūs esat socialistiskās ģimenes locekļi. Jūs skaidri runājāt un pareizi par kohēzijas politiku, ka mums ir jāatbalsta sociālais pīlārs. Vai jūs varētu paskaidrot, runājot par bēgļu problēmu, ko jūs faktiski neminējat? Jūsu pieeja ir diezgan līdzīga Orbāna kungam. Tās ir pat identiskas. Orbāna kungs pat savā tautas partiju grupā tiek izslēgts, bet jūsu politika ir līdzīga. Višegradas grupu prezidents vai jūs parlamentam un komisijām varat apliecināt, ka migrācijas un patvērumu politikas aptvērums, pienākumu sadalījums starp dalību valstīm kļūs reāls, vai kopā ar Kačinski un Orbanu jūs to visu bloķēsiet? Jūs ļoti labi runājāt par vienotību, demokrātiju, taču ir laiks arī kaut ko darīt un īstenot, sevišķi runājot par blēžiem, par bēgļiem. Paldies, Pelegrīnī kungs. Mēs runājam par nākotni, taču pamatlieta, ka Eiropas Savienībai būs nākotne tikai tad, ja tā respektēs cilvēku vēlmes, suverenitāti. Manā valstī tas izpaužās balsojumā par Brexitu Pīterbarā, no kurienes es nāku. 60% nobalsoja par aiziešanu. Līdz vakardienai mūsu vadoņi šeit runāja par to, ka nerespektēs to, brīdināja to, ka otrais Brexits nozīmēs nekāds Brexits. Blakus viņam sēdēja kā tāds sunītis mūsu premjere un tika aicināts sadziedēt rētas. Kāda arogance! Ja jūs gribat runāt par mums kā par piemēru, lai iebiedētu citus, tad, protams, Britu tauta nepakļausies šādām imperialistiskām tieksmēm. Paldies! Kukankungs. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es gribētu sveikt premjerministru parlamentā. Esmu priecīgs, ka jūs esat atnākuši, lai pastāstītu mums par saviem uzskatiem par Eiropu un tās nākotni. Taču nākotne ir šodien, šeit. Mēs esam parlamentā, mēs esam visi atbildīgi par mūsu kopīgo nākotni. Jūs skaidri izstāstījāt, kā jūs redzat Slovākijas ceļu Eiropas Savienībā Taču par spīti tam vai tāpēc gribētu jums aicāt, kad jūs runājat par saviem viedokļiem gan šeit, gan Slovākijā, jums ir jādomā par savu atbildību, par Eiropas demokrātiju, solidaritāti un par Eiropas drošību, lai jūs pats varētu stiprināt savus partnerus un kolēģus Slovākijā, rīkoties pareizi un cīnīties pret tiem, kas izplata melus par Eiropas Savienību. Tādā veidā graujot Slovākijas tautas ticību. Varētu jūs pakomentēt šos jautājumus? Paldies! Mikrofons. Labrīt, premjerministra kungs, prieks jūs redzēt parlamentā. Slovākija bija ļoti aktīva pagājušajā gadā, un mēs bijām aktīvi. Mēs izdarījām spiedienu, lai izveidotu starptautisko izmeklēšanas komisiju, kas izmeklētu šo divu žurnālistu nāvi. Mēs skatījāmies uz šiem gadījumiem, uz nodokļu jautājumiem, un tikai Eiropas Savienība var atrisināt tādas lielas krāpniecības schēmas. Ir nepieciešams auditēt uh, dažādus Eiropas fondus, tā skaitā arī lauksaimniecības fondus. Atbalsts Slovākijā ir nevis mazajiem fermeriem, bet lielajiem biznesiem lauksaimniecībā, un tāpēc ir nepieciešamas lielas izmaiņas ir nepieciešams noteikti augšējos griestus eh, maksājumiem un auditi maksājumiem. Aģentūra, kas izdala naudu, nezin, kas ko saņem. Tā taču nedrīkst būt. Un tas ir nepieciešams, lai uzlabotu ne tikai mazo fermeru dzīvi, bet arī kopējo atmosfēru. Grapīnī kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, premjerministra kungs. Apsveicu jūs ar jūsu teikto runu un vīziju. Jūs esat 18. premjers, kas runā par savu skatu uz nākotni. Esmu no Rumānijas. Jūs esat netālu no mums. Jūs teicāt, ka mums nepieciešama pievilcīga, apvienota un labklājīga Eiropa. Es arī tā domāju. Taču jautāšu, jūs runājat par kohēzijas fondu. Vai jūs domājat, ka to vajadzētu nosacīt likuma varas ietvaros, vai tas ir rakstīts kādos līgumos? Vai jūs uzskatāt, ka ir godīgi ka bulgāri un rumāņi, runājot par Schengen zonu, joprojām nav saņēmuši savas tiesības. Vai ir taisnīgi, ka šāda situācija pastāv. Kāds ir jūsu viedoklis un kā lai mēs izskaidrojam vēlēšanu priekšvakarā, ka mums joprojām ir šī vecā problēma? Paldies! Došu, došu vārdu Pelegrīni kungam. Ļaujiet man atbildēt uz dažiem jautājumiem un runām. Es tiešām nevaru atbildēt uz pilnīgi visu. Sāksim ar lauksaimniecības fondiem. Es pilnībā piekrītu jūsu teiktajam. Jūs teicāt, ka nepieciešams auditēt šos fondus un novērst krāpšanu. Taču jautāšu jums visiem parlamentā, kas tā ir pa sistēmu? Kas tā ir pa sistēmu, ja Eiropas noteikumu pamatā fonda tiek sadalīta par hektāriem, neņemot vērā, vai šie hektāri ir apstrādāti, vai tur govs pāriet pār divreiz gadā. Eiropas fondi maksā faktiski par zemes platību, samazinot, uh, samazinot tos tiem, kas ar zemi nestrādā Kā tas var būt? Gala rezultātā mums ir seriāla sistēma, cīņa par subsīdijām, cīņa par to, kam ir cik hektāri uz papīra, un jūs skatāties, kā ieplūst naudu. To vajadzētu mainīt. Mums nav jāatbalsta tie, kas neko nedara ar savu zemi. Kāpēc cilvēkiem būtu jāsaņem nauda par to? Runājot par rumāņu kolēģis komentāriem, Slovākija vienmēr ir atbalstījusi un vienmēr atbalstīs, ka ja valsts izpilda nosacījumus, piemēram, Schengenas nosacījumus, tad valsts saņem skaidru atbalsti. Nevajadzētu būt nekādām politiskām spēlēm, Ja tehniski jūs visu izpildat, tad ir jābūt skaidrībai, kad Bulgārija un Rumānija varēs tikt Schengenas zonā. Mums jāizsargā ārējās robežas. Un, protams, tas ir jāatcerās, bet mums ir jābūt taisnīgiem arī attiecībā uz Rietumu Balkānu valstīm. Mēs nevaram viņus tikai slavēt un stāstīt viņiem, kas viņiem jādara Šīm valstīm ir jāizdara daudz sāpīgas reformas. Cik ilgi tās to darīs, cik ilgi to pilsoņi būs gatavi veikt šīs reformas, ja viņi neredz gaismu tuneļa galā? Kad viņi kļūs par šīs elites kluba locekļiem? Tur, manuprāt, Eiropas Savienība kļūdās. Tā nepauž pareizo vēstījumu. Nu, tādas būtu manas divas atbildes pat labam. Paldies! Jureka kungs. Paldies! Dāmas un kungi! Lai izdzīvotu, mums ir jābūt kopienai. Mums ir jābūt vienotiem bet mums šķiet jārespektē arī mūsu dažādās pieredzes un mūsu mazo tautu kultūru kopiena, jo tās ir Eiropas kultūras daļas. Gribētu apsveikt Slovākiju ar panākumiem cīņā pret Istanbulas konvencijas normām viena trešdaļa no Eiropas valstīm joprojām nav izšķīrušās. Tas, kādu pozīciju jūs esat ieņēmusi, ir svarīgi. Tas ir svarīgi gan Slovākijai, gan Eiropai kopumā. Pieņemot tās nācijas, kas grib ievērot tradicionālās vērtības, tā ir Eiropas izdzīvošanas recepte. Tā ir arī sadarbības receptīja, jo, ja jūs visu atdosiet citiem, tad Eiropa pārstās eksistēt. Šečina. Paldies par iespēju runāt. Premjerkungs, jūs runājat par Eiropas nākotni. Gribētu jums jautāt, ko jūs domājat par Orbāna politiku? un Eiropas Savienības vērtībām. Kā to savienot? Jūs runājat par nepieciešamību veikt dialogu Višegradas grupas ietvaros un cīnīties pret nacionālismu, bet vai Orbana populisms un nacionālisms neatdraud Slovākiju? Gaidīšu jūs atbildi. Šedrovā. Paldies! Prieks jūs redzēt Eiropas parlamentā. Man patika uzklausīt jūsu skatu uz Eiropas nākotni. Jūs jau zinājāt, ka šeit būs kritika runājot par žurnālistu nogalināšanu un tās izmeklēšanu. Slepkavas ir atrasti, bet tie, kas viņus virzīja, joprojām nav zināmi. Jāņem vērā, ka mēs neuzskatām šo lietu par slēgtu, jo preses brīvība ir demokrātijas pamatā. Mums tā jāizstāv. Slovākija zina, ka jūsu vieta ir Eiropas Savienībā, Eirozonā, un neviens to neizmainīs. Eiroskeptiķi Slovākijā nav īpaši godā, lai gan citās valstīs viņu vara aug. Runājot par nodarbinātības jautājumiem, Slovākija būtu labs sadarbības piemērs. Paldies! Sveicināti Strasbūrā. Jūs ļoti skaisti runājat par Eiropas Savienības nākotni, un es tam varu piekrist. Taču tāda Eiropa būs tikai tad, ja mēs kopā strādāsim. Rumāņu kolēģi minēja, kā kāda valsts faktiski bloķē pieeju Schengen zonai. Divi jautājumi. Kā mēs varam būt vienā pusē Nord Stream sakarā. Un vēl jautājums par Eiropas padomas nostāju. Vēl kāds jautājums. Padomes nostāja runājot par aģentūru sadali Eiropā. Mēs zinām, cik negodīgi faktiski tas notiek, un tagad nodarbinātības aģentūras liktenis ir jāizšķir. Tanaka kungs, Pelegrīnī, šonakt būs balsošana par Brexitu. Es neatbalstu nejas variantu, jo šeit ir sarkanās līnijas Mēs nekad nenonāksim pie normālas tirdzniecības starp īriju un Lielbritāniju, bet daļai es piekrītu, tas ir vēlme piesaistīt Lielbritāniju, apvienoto karalisti mūsu drošības jautājumiem. Runājot par iekšējo drošību, ja mums nebūs pieeja Eiropas Savienības datubāzēm, tādām kā ISIS un citām, būs liels problēmas. Ir ārkārtīgi svarīgi piedalīties arī kopējā drošības politikā. Lielbritānija ir viena no apvienoto nāciju drošības padomas locekļiem un kodolvalsts. Kā jūs redzat situāciju nākotnē, kā piesaistīt Lielbritāniju Eiropas Savienības drošības struktūrām? Strojevski. Paldies! Dāmas un kungi, esmu dzirdējis daudzus valstu un valdību vadītājus, un jāatzīst, ka viņu runās nekas īpaši sarežģīts nebija. Parasti bija komplimenti Eiropas institūcijām, parlamentam, taču mani rada raizes starp vārdiem jaukajiem vārdiem, kas tiek minēti šeit, un nacionālajiem runām. Tā ir destruktīva tendence. Tas ietekmē visas politiskās grupas. Šodien ir skaidri jādeklarē šī atšķirību samazināšana, viss, kas neatbilst Eiropas vērtībām. Vai jūs saprotat, ka ir šāda problēma? ka Višegradas grupa stiprina Eiropas institūcijas. Vai tas jūs nerada problēmas? Paldies! Priekšsēdētāji kungs, jūs minējāt 89. gadu. Tad mēs redzējām kā sadalīta bija Eiropa, bet arī šodien tā vēl nav pilnībā apvienota. Junkera kungs aicināja